So, wir kommen zu den mündlichen Erklärungen. Zunächst äh, zum Bericht von Frau Theresa. Tātad balsojums skaidrojams par Rērs Madurēls kundzes ziņojumu Aninkungam vārds lūdzu. Der Kollege Hennen hier. Kolēģis nav zālē? Jā, lūdzu, jums vārds. Šis jautājums par dzimumu līdztiesību ir lielisks pamā piemērs judieskai aktivitātei Eiropas Savienībā, kad Eiropas tiesa to skaidro ļoti plašā veidā. Romas līgumā ir viens teikums, kurā rakstīts, ka vīriešiem un sievietēm būs vienāda apmaksa par vienādu darbu. Un, bet atsevišķās lietās mēs redzam, ka šī definīcija tiek paplašināta, vispirms, lai iekļautu maksājumus par brīvdienām, pensijas un tā tālāk, un tad tālāk tiek runāts par darbu, kas ir vienādu, ar vienādu vērtību, un ļoti grūti novērtēt, kāda ir šī vienādā vērtība. Es negribu runāt par dzimumu līdztiesību, es gribu runāt par godīgumu par to, ka dalībvalsts domā, ka viņas ir parakstījuši vienu nolīgumu un tad skatās, ka tiesa to skaidro kaut kā citādāk. Un pirms mēs uzsākam jaunus paplašinājumus, Lisabonas nolēmumā vajadzētu to nodot referendumam. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Hanan. Monsieur Kless, sur le même sujet, une minute. Paldies! Klārsmankungs par to pašu tēmatu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es nevaru atbalstīt Madrēlas ziņojumu, ne jau tādēļ, ka es iebilstu pret vienādu attieksmi pret sievietēm un vīrietiem, vīriešiem darbā, bet eh, tādēļ, ka tā ir polit politkorektismas pārākajā pakāpē. Nevar taču atcelt pierādīšanas pienākumu. Mēs dzīvojam valstīs, kas ir balstās uz tiesiskumu, un līdz ar to es nedomāju, ka būtu jāapvērš šis pierādījuma pienākums, un ir pienākums katru gadu izstrādāt uzņēmumu plānu, kas dzimumu vienlīdzībai. Tas nozīmē, ka mēs uzspiešam uzņēmumiem papildus nevajadzīgu birokrātiju kaut kādu principu vārdā, kas īstenībā visiem ir pieņemami, bet nevienmēr ir viegli īstenojumi praksē. Kā jūs varat uzspiest pienākumu uzņēmumam noalgot vienādu skaitu vīriešu un sieviešu katru gadu? Manuprāt, tas nebūs nav iespējams. Paldies! Tālāk par situāciju tuvajos austrumos un tīpaši Gazas joslā ir vairāki runātāji, kas vēlas izteikties. Pirmais runātājs, lūdzu. Monsieur Eger. Eigerkungs. Viņš nav savā vietā, līdz ar to vārds teikt dots Andrikienas kundzēs vienu minūti. Balsavau už rezoliuciją dėl padėties gazos ruožė, nes daugelis. Paldies, priekšsētāji, es atbalstīšu šo rezolūciju par gazas joslu, jo Daudz lietas, kas ir svarīgas Lietuvas pilsoņiem, kas ir balstoši par Eiropas Savienību un par šo parlamentu, ir iekļauts šajā rezolūcijā. Galvenais šis pamiera līgums un statistika, ko mēs vakar saņēmām no plašiņas līdzekļiem, norāda uz to, ka vairāk kā tūkstots iedzīvotāji ir gājuši bojā un ļoti daudz bērnu, kas ir nogalināti. Un cilvēktiesību komitejas sastāvā es ļoti uztraucos par šo cilvēktiesību pārkāpumu skaitu un nevajadzētu būt nekādiem šķēršļiem humanitārajai palīdzībai, un tā ir jānogādā tiem, kam tā ir nepieciešama, galvenokārt jau iedzīvotājiem. Es atbalstu šo rezolūciju, tā ir ārkārtīgi vajadzīga, un parlaments nedrīkst palikt kluss tad, kad cilvēki iet bojā. Paldies! Ines, Paldies, vārds Maginis, kundzēs vienu minūti. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es šķiet diezgan neliederīgi akceptēt šo rezolūciju, kaut gan es balsoju par. Jo mēs runājam par bombardēšanu, par raķetēm, par to, cik daudz bērni, sievietes ir nogalināti šai reģionā. Varbūt šodien tiks spērti nākamie soļi pamieru virzienā, un tas būtu apsveicam. Šādā ziņā mēs atbalstam Eģiptes centienus um, sarunāt pamieru, un uh, lai arī viņiem un arābu valstīm varbūt ir ietekme uz Hamas kaut kādu, tomēr ASV šī ietekme ir daudz lielāka. Es ceru, ka ka šī rezolūcija, ko mēs pārliecinoši atbalstījām, tomēr dos arī savu ieguldījumu pamiera veicināšanā, humanitārās palīdzības virzībā un arī ilgstošu mieru nodrošināšanā. Paldies, Hanan kungam vārds. Uz vienu minūti. Uh, Priekšsādātāji, pirmkārt, es ar prieku konstatēju, ka nebija nekāda rīcība pret tiem deputātiem, kas piedalījās demonstrācijā šajā sakarā. Tad neatkarīgi no referenduma mēs priecājamies, ka mums ir tiesības arī atklāti demonstratīvi parādīt e, savu viedokli. Protams, mēs esam šausmās par to, kas notiek tuvajos austrumos, bet zaudētāji ir pilnīgi visi. Ir ģimenes, kas dzīvo Gāzā, kas Mm, mierīgi cenšas audzināt savus bērnus, un tagad viņi ir apdraudēti. Un Izraela cerams arī droši vien mm, saprot, ka kādu vienu dienu nu, tomēr būs arī viņiem miermīlīga Palestīna mm, blakām, bet neviens šobrīd negrib ieklausīties veselā saprātā. Es domāju tagad par proporcionalitāti un domāju, ko tas nozīmē. Vai Izraels kritiķi būtu apmierināti, ja proporcionāli tiktu mestas attiecīgi raķetes uz gāzes ciematiem. Bet um, katrā ziņā es ceru, ka mēs varēsim mierīgi runāt par šo rezolūciju. Tālāk Poselt kungs. Priekšsēdētājs jums pateicos. Es vispirms um, gribētu pateikties Švarcenbergs kungam un arī Ferrero Valdners kundzei par to, ka viņi piedalījās šajās debatēs, kas notika vakar. Un es gribētu pateikties arī eh, par šo balsojumu, kurā tika nobalsos eh, gandrīz vienbalsīgi par šo rezolūciju. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir vienota, un ja mēs tāda arī paliekam, mēs varam arī cerēt kaut ko panākt. Es domāju, ka mums ir jāturpina eh, strādāt šajā virzienā. Visi elementi ir skaidri, mēs sakam, jā, Izrēlai tā ir tiesības eksistēt, bet mēs sakam, nē, nē, Izrēlai nav tiesības izmantot, uh, izmantot ieročus, un mēs sakam, nē, Hamas, uh, kas uh, izmanto šo konfliktu savās interesēs, arī, um, uh, arī ieceļotāju uh, uh, kolonizatoru jautājums ir jāatrisina. Eiropas Savienībai ir jābūt apņēmīgai un mums nevajadzētu atkal uh, š, būt šķirtiem savos viedokļos. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Es ceru, ka visi Eiropā un arī Eiropas parlamentā visi vēlas redzēt mieru e, šajā reģionā, un tas ir panākt pamieru, un lai pamieris būtu, mums ir jācenšas panākt tādu situāciju, kur ieroči tiek atņemti Hamas organizācijai, varētu stingrāk paust tieši šo domu rezolūcijā. Tomēr es saprotu, ka ir nepieciešama kompromiss starp dažādām partijām un ļoti grūti vienoties par tekstu, kas būtu vienlīdz apmierinoši visiem. Mums, kā Eiropiešiem, ir jābūt objektīviem un. Uh, Jebkurā gadījumā mums ir jāspēj aizstāvēt cilvēktiesības, demokrātiju, mums ir jāpratojas teroristiem, un tas ir mm, pats svarīgākais. Jāatcerās, ka tas viss sākās dēļ teroristiem, tagad mums jāvēršas pret tiem. Paldies! Paldies, Vigenin kungam vārds! Man prieks, ka mūsu parlaments pieņēma šo rezolūciju ar tik lielu pārāku, pār vairākumu un nebija balsu pret. Es ļoti atbalstu šo rezolūciju, jo uzskatu, ka Eiropas parlamentam jābūt skaidrai nostājai un jābūt kopīgiem pamatam. Un pat ja šī rezolūcija neatbilst pilnībā sociālistu grupas noskaņojumam. Es atkārtošu vēlreiz, ka sociālistu grupa pauž savu nožēlu par vardarbību gazas joslā un to, ka Izraels armija izmantos uh, vardarbību un ka šī vardarbībā iet bojā simtiem cilvēku, lielākā daļa no tiem civiliedzīvotāji un pat bērni. Un līdz ar to mēs izskam lielu nožēlu, ka ir bombardēti civilie objekti. Mūsuprāt, ka Eiropas Savienības un Izraels attiecībām jābūt balstītām uz starptautiskajām tiesībām, cilvēktiesībām un jābeidz šī krīze Gazas joslā un okupētajās Palestīnas teritorij, teritorijās, ņemot vērā visus uz to attiecīgos nolīgumus. Paldies! Lielas paldies, Lulīngas kundze, arī vēlējās izteikties lūdzu. Lulīngas kundze, saka priekšsēdētājs, jūs vēlējāties runāt par reglamentu jautājumu Madurēls eh, ziņojumu jautājumā. Es gribētu gribētu jums piedāvāt tomēr teikt, ka jūs skaidrosiet balsojumu, un tad jūs varat runāt, par ko vēlties. Jā, paldies, saka Lulings kundzi. Es gribēju gluži vienkārši precizēt, jo kāds kolēģis savā uh, mutiskajā balsojuma skaidrojumā uh, runāja par lietām, uh, kuras uh, nav uh, pareizas un kuras nav iekļautas šajā ziņojumā. Uh, mēs esam svītrojuši visus šos minētos pienākumus, pienākums, un, eh, pienākums par ziņojumu, tieši tā kā tas par to tika nobalsots uh, sieviešu tiesību komitejā. Mēs esam nākuši klajā ar kopīgu priekšlikumu, un es ceru, ka kolēģis nav pret to, ka. Mēs uzsveram nepieciešamību stiprināt sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem, lai starp sociālajiem partneriem tiktu īstenotu eh, attiecīgie principi. Es ceru, ka kolēģis nav pret to, ka mēs aicinām dalību valstis um, iesniegt attiecīgo informāciju, kas ir saistīta ar uh, līdztiesību, un es ceru, ka kolēģis nav pret to, ka mēs aicinām uh, darba devējus regulāri sniegt informāciju. Tātad viss tas, ko viņš kritizēja, vairs nav eh, šajā rezolūcijā, par kur mēs nobalsojām. Es gluži vienkārši vēlējos precizēt. Paldies, saka priekšsēdētājs, par jūsu ārkārtīgi skaidro balsojumu skaidrojumu. Tagad Eiropas Savienības stratēģija eh, attiecībā uz Baltkrieviju lūdzu Andrikienas kundze. Yeah balsavau už mūsų rezoliuciją dėl Europos Sąjungos strategijos. Es atbalstīju šo rezolūciju par jauno stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju, jo uzskatu, ka dokuments ļoti labi atspoguļo pārmaiņas, kas pēdējos sešos mēnešos šajā valstī ir notikušas un kas ir tai nākuši noteikti par labu. Un tas ir pirmās zīmes, bet tas vēl nenozīmē, ka ir panākts kāds liels, liels progress šī valstī, tomēr mēs esam priecīgi par jebkādām pārmaiņām, piemēram, ka politiskie ieslodzīti tiek atbrīvoti, tiek mazināts tie ierobežojumi presēji un tiek spērt soļi vidas aizsardzības virzienā. Un šodien es vēlos paust savu pārliecību, ka ir īstais laiks nosūtīt parlamenta delegāciju uz Baltkrieviju un mūsu rezolūcijā tas tiek skaidri norādīts kad Baltkrievija, precīzāk, kad drīz pienāks brīdis, kad Baltkrievija varēs pilnībā izmantot kaimiņu attiecību politiku, bet mēs nedrīkstam apstāties pusceļā. Ehm. Paldies, vārds Fjors kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret eh, šo rezolūciju. Pat ja tajā bija daži no aspektiem, kas, manuprāt, bija apsveicami. Es domāju, ka nav vairs nekāda iemesla paturēt spēkā sankciju režīmu attiecībā uz Baltkrieviju. Nav nekāda pamatojuma ne ekonomiskā, ne reliģiskā, ne kultūras uh, jomā, jo visos šajos aspektos eh, valsts seko brīvības principiem, tiem brīvības principiem, kuriem arī mēs ticam. Es uzskatu uh, savukārt, ka ir nepieciešams uzturēt patiesas attiecības ar Baltkrieviju, lai pilnībā integrētu šo valstu Eiropas Savienībā un jau īpaši pašreizējā kontekstā, kur mums ir jāstrādā arī pie savām attiecībām ar Krieviju. Es domāju, ka Baltkrievija varētu būt kā tilts šajās attiecībās. Tātad tā vietā, lai sankcionētu šo valsti, mums būtu jādibina pozitīvas attiecības. Paldies, saka priekšsētājs. Neviens cits vairs nevēlas izteikties, līdz ar to sēdi pārtrauksim un atsāksim to pulksten 15, kad runāsim par cilvēktiesībām. Paldies!